the president. Good afternoon, colleagues. Sveicināti, kolēģi! Sesija, kas tika pārtraukta 16. datumā, tagad ir atsākta. Lūdzu, jūs ieņemiet savas vietas. Kolēģi, lūdzu, About... Godēti kolēģi, mēs tūlīt sāksim darbu. Un lūdzu līdz ar to atrast savas sēdvietas un varbūt atturēties